Darba kārtībā tagad mums ir nākamais punkts, eh, ka pato kunga ziņojums par publisku piekļuvi institūciju dokumentiem. Ka pato kungs četras minūtes jums. E Liels paldies, priekšādātāja kungs. Šis ziņojums tātad ir par piekļuvi dokumentiem. Dokumentiem, ko sagatavo iestādes. Un šajā saistībā var nākt klājā ar vairākiem priekšlikumiem. Trīs galvenie punkti. Pirmām kārtām par padomu runājot. Padomi ir tā teikt Eiropas Savienības valdība, tur tieks valdības pārstāvi, viņi pieņem tiesību aks, viņiem ir tikumdošanas spēks, un eh, arī viņiem vajadzētu būt noteikumam par dokumentu publiskošanu. Šeit, protams, ir iesniegt arī grozījumi, tos iesniegus, piemēram, Tautas partija un pieprasīs atsevišķu balsojumu par konkrētiem rindkopām. Es ceru, ka to neizdos. Šis balsojums viņiem neizdosies, jo citādi ziņojums paliks tāds fragmentās. Nu, piemēram, trešais punkts. Ziņojumā teikts, ka ir jāseko EKT spriedumam, ja Eiropas kopienas tiesas tiesumam Maurīcijo Turko lietā kas ir bijušais šī parlamenta deputāts no radikālās partijas, kas eh, iesniedz lietu tiesā un šo lietu arī vinnēja. Un tur tiek runāts par judisko dienestu atzinumu publicēšanu iestādēs un tam līdzīgi. Tur runāts arī par to, ka jāidentificē tās delegācijas padomē, kas pieņem lēmumus, tā lai iedzīvotāji cilvēki ir informēti par to, kā tad padomē, kādās līmeņos kāda lēmuma tiek pieņemta. Tāpēc ceru, ka trešais punkts netiks izbalsots. Tas pats attiecas uz devīto punktu Arī šeit tiek, runāts, šeit tiek runāts par to, kas tad notiek pastāvīgo pārstāvu komitejā, jeb koreperā. Tajā brīdī, kad tiek eh, izveidots darba grupas un ir izstrādāti darba dokumenti, kas netiek nodāti nekur tālāk, pat tajā gadījumā, kad tie ietver dažādu veidu startautisku jautājumu. Tiek runāts par kaut kādu veidu konfidencialitāti un diplomātiju, bet es uzskatu, ka tas ir kaut kas tāds, kurām parlamentam jāuzņems vadošā loma. Eh, pats esmu Itālijas radikālas partijas pārstāvis un domāju, ka mums vajadzētu publisku reģistru vēlētajiem pārstāvjiem, tā lai iedzīvotāji ir informēti par to, ko mēs apmeklējam, piemēram, sēdes, kā mēs to darām un tam līdzīgi, kāda ir balsošanas saraksti un tam līdzīgi, tā lai iedzīvotāji zina, ko mēs šeit darām un vai mēs te kaut ko darām. Tāpēc eh, atsaukšos uz vēl vienu atsevišķu balsojumu par piekto punktu, arī ceru, ka tas netiepildīsies, jo domāju, ka Ja kāds apgalvo, ka šī informācija ir konfidenciāla, tad es nevaru piekrist. Es zinu, ka Sederšolds kundze mm, uztver šo jautājumu ļoti delikātā veidā. Bet mēs taču šeit vēlamies pateikt tikai to, ka ja informācija un dati tiks turēt slepenībā un konfidenciālitāte, tad tādā gadījumā mēs pakļausim sevi kaut kāda veida demagoģijai. cilvēki ieradīs, ir ieradušies. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēki ierodas parlamentā, viņi te filmē un e, iztaisās par tādiem kā spiegiem, cenšoties izspiegot deputātu darbu. Un to mēs varam novērst, ja dokuments publicējam. Jo informācija būtu jābūt pieejamai tieši visai sabiedrībai. Lai, lai visi zina, par kas šeit notiek. Nu, un tātad šī web kamera, web televīzija un tam līdzīgi. Tas viss jādara uzlabots pārskatāmības eh, labā. Arī par septīto punktu tautas partija grib rīkot atsevišķu balsojumu. Šeit problēma ir tāda, ka dokumenti, ko izmantojam, būtu jāgatavo tādās uh, eh, lietojuma programmās, uh, kas ir pieejams visiem, ņemot vērā valodu dažādību un alfabētu dažādību, jāpārliecinās, ka visiem ir pieejami šie dokumenti tajā brīdī, kad tie ir publi publiskoti. Tā, lai te nav kaut kādas īpatnējas programmas, ka, kurās, kur dokumentus nevar atvērt un tam līdzīgi. Ikvienam jābūt spējīgam piekļūt dokumentiem, atrast konkrēto informāciju, pat tā gadījumā, ja tas attiec uz kaut kādu konkrētu sēdi. Dokumentiem jābūt visiem pieejamiem, ikvienam Es zinu, ka, piemēram, mums tiks sagatavots kašmenis ziņojums, kur arī tiks eh, runāts par šādām lietām, bet šī ir viena no mūsu pirmajām iespējām dot, eh, likt visiem par piemēru to, to kā būtu jāizturas pret dokumentiem. Tāpēc visi šie svarīgie punkti būtu jāatstāj ziņojumā un nevajadzētu to atšķēdīt šos te punktus, izbalsojot pēc tautas partijas priekšlikumu. Paldies, ka pato kungam un tagad komisijas vārdā došu vārdu valstrēmas kundzei. Paldies priekšādā, tā godājumie deputāti. Pirmām kārtām gribētu teikt paldies par šo ļoti labi sagatavoto un interesanto ziņojumu. Paldies referentam. Jāsaka, šī joma ir ļoti nozīmīga Un visiem mums tuva sirdīt, īpaši šai laikā, kad pārskatām regulu uh, eh, 2049 un paturot prātā, ka Lisabonas līgumā paredzētās izmaiņas varētu radīt tālāks uh, eh, attīstības tendences šai jomā. Protams, pēc principa šis ziņojums runā tieši par 2049. regulas īstenošanu, tāpēc iesaukumā gribētu atsaukties uz vienu no pozitīvākajiem elementiem eh, regulas īstenošanas procesā, Kā liecina kvantitatīvie dati, un kā jau parlaments ziņojumā arī minēts, tad Eiropas Savienības iestādes ir nodošanās piekļuvi lielākam dokumentu skaitam un ir samazinājuši eh, atteikumu skaitu. Arvien mazāks ir šis reģistrēto atteikumu skaits. Mēs tātad cenšamies nodrošināt pārskatāmību un uzlabot atklātību. Protams, pavisam dabīgā kārtā atsevišķas rekomendācijas, kas iekļaut ziņojumā, iet daudz tālāk nekā šīs 2049. 1049. regulas E, īstenošanai un ir saistīti, piemēram, arī ar komisijas darbību. Ziņojumā tiek runāts par virkni jautājumiem, kas attiecas uz atklātību un komunikāciju ar sabiedrībiem. Un jāsaka, es to vērtēju ļoti augstu. Uzskatu, ka tas ir ļoti vērtīgs ieguldījums no parlamentu puses pārskatāmības veicināšanā, komunikācijas uzlabošanā un pilsoņu sasniegšanā. Ļaujiet man iziet cauri atsevišķiem rekomendācijām, kas iekļauts ziņojumā jo domāju, ka tas ir pelnījis lieta, attiecīgu uzmanību. Runājot par Turko lietu, gribu teikt, ka komisija ņem vērā šo tiesas spriedumu, kā jūs zināt, un kā jau arī tika teikts, tas lielākoties saistīts ar palielinātu atklātību likumdevēja darbības jomā, bet, protams, tas attiec arī uz komisiju un visām pārējām iestādēm. Komisija vēlas pārliecināties, ka katrs lūgums pēc informācijas par piekļuvu dokumentiem tiek izvērtāts katram konkrētam gadījumam atsevišķi un saskaņā ar parametriem, ko noteikusi Eiropas kopienu tiesa. Tālāk priekšlikums par kopēju regulējumu administratīvajām procedūrām. Te nepieciešams vairāk pārdomāt situāciju, jo ļoti daudz procedūras šobrīd ir ārkārtīgi specifisks pēc sava rakstura. Tās ir arī unikālas atsevišķos gadījumos konkrētām institūcijām. Un tas nozīmē, ka mums vajadzēs vairāk laika, lai izvērtētu katru konkrēto procedūru. Rekomendācija apvienot regulu 1040, numur 1049 un 349 par vēsturisko arhīvu atvēršanu ir diezgan sarežģīts jautājums. Viena konkrēta iemesla dēļ. Tas tāpēc, ka 255. pants EK līgumā un 1049. regula neatiec uz visām Eiropas Savienības iestādēm. Arī tas var mainīties, protams, tajā gadījumā, ja tiks uh, eh, eh, pieņemts un stāsies spēkā Lisabonas līgums, jo tādā gadījumā šīs te uh, noteikumā teiksies uz visām iestādēm un uz visiem to sagatavotiem dokumentiem. Bet šobrīd jāsaka, mēs nevaram vienkārši apvienot šos vēsturiskos arhīvus, jo pārklājums ir atšķirīgs. Runājot par ombuda kritiku attiec, un uh, komisijas publiskajiem reģistriem. Es gribētu jums apliecināt, ka mēs šo piezīmu uztversim ļoti nopietni. Un kā jūs zināt, mums ir izveidots publisks dokumentu reģistrs, tas darbojas jau kopš 2002. gada jūnija. Kopš, la, kopš tā laika komisija ir izveidojusi arī attiecīgu reģistru komitoloģijas procedūras dokumentiem, uh, un e, attiecīgiem dokumentiem attiecībā uz eksporta grupām. Mēs darām visu iespējamo, lai modernizētu visas šīs iekšējās IT informācijas tehnoloģijas sistēmas un uzlabotu reģistrus. Jāsaka, darbs nenorisinās tik ātri, tam ir vajadzīgs laiks, bet mēs pie tā strādājam. Mēs vienmēr ņemam vērā nepieciešamību palielināt pārredzāmību un šo publisko e, reģistru izvēršanas nepieciešamību. Un, kā jūs zinat, es pat personīgi esmu apņēmusies strādāt šajā jomā. Tātad mēs skaidri zinām, ka, protams, pārredzamību un reģistru mm, pārklājums ir jāpalielina, un esam apņēmušies to arī darīt tālāk, izstrādājot šos publiskos reģistrus pārdzimības nolūkos. Rezolūcijā tiek runāts arī par dokumentu pārvaldību un kopēju portālu, kā arī transjai projektu. Komisija atbalsta šāda kopēja portāla izveidošanu, lai veicinātu piekļuvi Eh, dokumentiem. Domāju, ka šādā veidā būtu jāizstrādā arī kopēja metodoloģija, jāizskata visas praktiskās sekas, kas rastos šādu projektu īstenošanas rezultātā, tātad dokumentu identifikācija, atsauču, sistē, atsauču sistēma un tam līdzīgi. Protams, mēs vēlamies labprāt redzēt šādu portālu, kur būtu pieejami visi publiskie dokumenti no visām Eiropas Savienības iestādēm. Un eh, esam eh, labprāt, esam gatavi strādāt kopā ar jums pie šiem jautājumiem. Par transjai. Uh, ja pārzemības brīvības drošības un tiesiskuma telpas projekta īstenošana. Jāsaka, šis uh, reģistrs tiks nodots publikai līdz 2010. gadam. Ļaujiet man komentēt arī informācijas apmaiņas jautājumus starp iestādēm. Cik tālu man saprotam, cik tālu es saprotu, es zinu, ko jūs domājat ar šo pēc tam, bet gribētu jums atgādināt ka starp mūsu iestādēm mums jau ir izveidotas darba metodas, dokumentu un apmaiņai un konfidenciālas informācijas apmaiņai un to regulē papildinājums iestāžu nolīgumam, pamatnolīgumam. Jāpatur prātā, ka inform informācijas apmaiņas starp iestādēm nav saistīta ar publisku piekļuvu dokumentiem, un domājam līdz ar to, ka šī joma ir jāskata atsevišķi. Šis ziņojums un debatas pilnīgi noteikti būs vērtīgs ieguldījums tālākas pārdzimības uzlabošanai. Un e, domāju, ka šīs diskusijas turpināsies, tad, kad varēsim par tām plašākā mērogā. Esmu pateicīga parlamentam par tā ieguldījumu un vēlmi uzlabot pārdzimību, paturot to Eiropas Savienības darba kārtībā. Pie daudziem no šiem jautājumiem mēs pavisam drīzā nākotnē atkal atgriezīsimies. Piemēram, kopējā sanāksmē, kad tiksimies ar Liba komiteju un Čehu Čehijas prez, parlamentu nākamnedēļ. Man ir tas gods šajā sanāksmē piedalīties, esmu uzaicināta un vēl pēc pāris nedēļām runāsim arī par 1049. regulas pārskatīšanu. Jāsaka, mums jābūt ļoti atvērtiem, jādomā par šo atklātību, jādomā viss, ko varam darīt proaktīvā veidā, arī ārpus tiesības aktu pieņemšanas un formas. Mums jāizmanto jā, vidē draudzīgi formāti, jāļauj aktīvi šos dokumentus izplatīt, tos nevajadzētu pārāk sarežģīti uh, kodēt. Un jāsaka, arī es savu korespondentu šobrīd, piemēram, publicēju interneta tīm, internetā. Un domāju, ka ja mēs katrs arī darīsim kaut ko lietas labā, tad situācija komā uzlabosies. Paldies, saka priekšādātais Valstrēms kundzei. Un tālāk došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Pirmām kārtām tautas partija pārstāvēs Herēro Teidor kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsētāji, ka patokungam. Jūsu ziņojums ir pilns ar labu vēlējumiem, un to viskairāk parāda tas, ka nav neviena grozījuma. Tas ir ievies pilsoņu brīvību komitejā, un jūs paši pat piedāvājat 18 grozījumus, un grozījumi, kas iekļauts ziņojumā, padarīja ziņojumu varbūt tādu radikālāku, un tas rada nopietnas bāžas vismaz man. Ir četri, gru, četri veidu grozījumi, grozījumi, ko jūs pats piedāvājāt un kas saņem atbalstu no visām grupām. Daži no tiem bija gan neiespējami, piemēram, jūs lūdzāt, kā padalkums, uh, lietas, kas būs juridiski neiespējami, piemēram, kamēr Lisabonas nolēmums nav spēkā, mēs nevaram harmonizēt dažādu komiteju lēmumus. Un jūs ieteicāt, ka 2009. gadā, ka varētu to nosaukt caur spīdīgumu gadu, jūs jau vēlties saņemt lietas, kas nav iespējams, un arī dažas lietas, kas nav pārāk labi, piemēram, vēlties caurskatāmību politisko grupu sanāksmēs. Mēs bet mums ir nepieciešams privātums. Ja es nepiekrītu savai partijai, tad varbūt to grib darīt privāti, un tā jau nav caurskatāmības problēma. Mēs vēlamies politikas caurskatāmību, bet ne politisko partiju caurskatāmību. Kas politisko partiju sanāks, mēs, kam ir jānotiek privāti. Un vēl dažas lietas, ko es nav skaitu, piemēram, saka, ka 90% likumu likumdošana notiek ar komitoloģiju, un tas ir pilnīgs pārspīlējums. Komitoloģijā ir vairākas normas, kas nu, pieprasa caurskatāmību, un mēs šeit mēģinām ieviest papildus mehānismu, papildus pārbaudas, un tas, nu, katrā ziņā nav tas, ko mēs vēlamies, protams, tādu mēs nepanāksim šo caurskatāmību un vēl lielāku vienkāršību mūsu darbībā. Un ir pāris lietas, kas gluži vienkārši nav vajadzības. Piemēram, es saprotu, ka varētu būt ļoti patīkami teikt, ka mums ir jāzina par deputātiem, kas ierodas plenāru sesijās, bet mēs jau to zinām, mēs zinām, kas ierodās uz sēdēm. Ir protokoli, kas ir visiem pieejami. Līdz ar to šī informācija jau ir sabiedrībai pieejama. Pilsoņi to var atrast. Un es saprotu, ka tas varētu būt ļoti. E, labi, lai iegūtu sabiedrības uzticību, un tas izskatās smuki no caurskatāmības viedokļa, bet mēs vēlamies, lai šis tieši tiešām būtu caurskatāms. Un paldies par doto laiku. Paldies Herero kungam no sociālas grupas divas minūtes Kašman kungam. Paldies priekšsētāji un paldies Marko par ļoti labu ziņojumu, Diemžēl man jāpiekrīt citiem cilvēkiem, ka jūs esat aizgājis pārāk tālu. Iepriekšējais runātājs jau teica, ka tas nav iespējams. Protams, ja mēs neprasam neiespējamo, kā tad mēs panāksim izmaiņas, bet, nu, jūs esat aizgājis tomēr pa tālu. Mēs nevaram pārraidīt politiskās partiju sanāksmes ievietot informāciju vietnēs par to, kur deputāti iet un ko viņi dara, tas nenozīmē, ka šī informācija ir liederīga. Regulāt lēšana par piekļuvu visiem dokumentiem, ko rada visas institūcijas darbojoties kā likumdevēji. Pie tā mums ir jāatgriež, mums ir jādefinē, kas ir šī likumdevēja darbība, kā regulējums ir darbojies līdz šim, un mums tas ir jāuzlabo. Un to es vēlos darīt sadarbojoties ar visiem pārējiem, un man ir prieks redzēt Cecīliju Melstromu, Zviedrijas ministru, kas sākumā strādāja šo jautājumu. Mēs vēlamies šo lietu par piekļuvu pavirzīt uz priekšu. Kāpēc? Tādēļ, ka mēs apzināmies, ka daudzi cilvēki apzinās, ka ir daudz lietas, kas notiek, ir īpaši padomē, kā jūs minējat, kur viņu ministru, valstu ministri tiek iesaistīti, bet tas, kā viņi debatē un kā viņi balso, ir slepeni. Un kad mēs noņemam šo slepenības elementu un mēs parādam, kā dalību valstu ministri patiesībā balso, tad šie ministri būs atbilstīgi savā dalību valstī, un pēkšņi valstu pilsoņi jūtas iesaistīti Eiropas lietās. Līdz ar to, Marko, jūs esat aizgājis drusku pa tālu, it īpaši šis jūsu sapnis, ja jūs nebūtu pateicis, ka jūs esat itāļu radikāls, to no ziņo nebūtu pateicis, bet tas, ka jūs jautā, vai partijas nevarētu apraidīt savas iekšējas debatas, tas nenotiks, un jūs tikai uh, pārsvinat šķelšanos, nevis nostiprinat faktu, ka mēs esam šeit tādēļ, ka mēs ticam Eiropai, kas atbild savu pilsoņu priekšā. Līdz ar to sarakstu būs grūti. Es sirdī jūs atbalstu, bet man tomēr ir jāklaus galvā. Paldies! Paldies Kašman kungam! Alda grupas vārdā Alvaro kungs divi ar pus minūtes. Paldies priekšētāji! Un rīt mēs balsosim par kapato ziņojumu par piekļuvu dokumentiem, un Kašmana kungs ir ļoti tāds strādīgs kolēģis, ir minējis šo sabiedrības piekļuvu dokumentiem, par ko mēs šeit runājam. Un kā varbūt mēs ejam garām īstenībā nosprostajam mērķim. Manuprāt, tas nav īsti pareizi. Jautājums ir, vai sanāksmes vajadzētu pārraidīt vai nē. Jautājums ir par to, vai sanāksmes var noturēt privāti, ja deputātā vēlas, jo ir lietas, kas ir jāpārspiež privāti, pirms mēs ar tām nākam gaismā sabiedrībai. Uh, Līdz ar to es domāju, ka mēs ar savu netīro vēl varētu nodarboties privāti, nevis to darīt visu acu priekšā. Tā. Un, ja ir pārcīs, kas vēlās visu atklāt sabiedrībai, citādi jau partiju kongress netiktu pārraidīti, un neviens par to jau tagad nesūdzās. Manuprāt, ka Marko ir ļoti labi pastrādājis, pat ja vēl ir darbs darāms un ir šādas tādas lietas jāuzlabo. Un tomēr dažas joms ir tādas, kas būtu jāpārskata. Kas attiec citām institūcijām, parlaments varētu būt pionieris attiecībā uz caurskatāmību, jo runājot par piekļuvi dokumentiem un sēžu caurskatāmību un deputātu darbībām mēs esam vairāk atvērti nekā jebkuras valsts parlaments. Un tomēr ir nepieciešams uzlabot darbību citās institūcijas, īpaši padomā, kā jau Marko teica, mums ir jāzina, kurš pieņēma kādus lēmumus, lai būtu atbildība par politiskām darbībām. Un vēl svarīgāk piekļuve dokumentiem ir jānodrošina it īpaši tiem, kas sagatavot komitoloģijas procedūrā. Īpaši piemērs bija regula par šo ierobežojumu ienest lidmašīnā šķīdrumus, ko mēs parlamentā neredzējām nemaz. Un jūsu caurstāmības prasība ir ieviest dalību valstīs, lai cilvēki varētu redzēt, ko politiķi dara, lai nodrošinātu politiķu atbildību un cilvēkiem būtu vieglāk izlemt, kad ir laiks vēlēt savus pārstāvis. Un es ceru, ka rīt mēs vēlamies labu vienošanos. Paldos! UN grupas vārdā Čarneki. Paldies, priekšētāji! Komisijas viceprezidents, dāmas un kungi, mums vairāk jāuztrauc par cilvēkiem ārpus Mums nav vajadzīga savienība, kurā ieinteresēti tikai eirokrāti, un lai to panāktu, mums jā, ir jāveicina caurskatāmība un institūcija uzticamība. Viena no problēmām ir tāda, ka mēs neprasam cilvēkiem, kādi ir viņu viedokļi. Un ļoti reti mēs izmantojam referendumus, lai noskaidrotu, ko īsti cilvēki domā manuprāt, ir labi iemesli, lai nepubliskotu iekšējos darbu grupu sanāksmes, bet vajadzētu būt automātiskai atklātai pieejai informācijai, lai mēs nodrošinātu cilvēkiem, kas nav, nestrādā institūcijās, iespēju piekļūt šādai informācijai. Tiek minēts, ka Eiropas Savienība un institūcijas ir pārāk tālu un tā nav tuvu pilsoņiem, un mēs šādi varētu šo problēmu mazināt. Paldies Čaim Nakikungam. Tālāk Guē grupas vārdā vienu minūtu Svensona kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Referents Kapato kungs savā ziņojumā parāda, Eh, ka ir daudz, kas, ko mēs varētu vēlēties eh, caurskatāmības jomā. Es esmu par lielāku caurredzamību, un es atbalstu arī tos grozījumus, ko iesniedza pats referents. Es domāju, ka ir svarīgi, lai parlaments iestātos patiešām par lielāku caurredzamību. Un e, Kašmana kunga teiktais e, ziņojumā arī jau tika pieņemts. Manuprāt, nav pieņemami, e, kad mēs nu, katru gadu pieņemam likumdošanas aktus, kas automātiski nekļūst caurredzami. Ir svarīgi, lai mēs garantētu, uh, lai pastāv šī caurredzamība runājot par deputātu dalību parlamenta darbā un par uh, dažādu deputātu dažādajām ekonomiskajām interesēm. Tas ir svarīgi. Es esmu arī par to, lai būtu publisks reģistrs. Šeit runa nebūtu nav par uh, populistisku prasību. Tā ir politiska prasība. Paldies, un nākamais runātājs Lundgren kungs divas minūtes. Priekšstādātāja kungs. Atvērtība ir svarīga jebkādai demokrātijai. Demokrātijā vēlētāji izvēlas, kas viņus pārstāvēs un kas viņu vārdā pieņemas lēmumu. Būtu absurdi, ja šie ievēlētie priekšstāvi iegūtu tiesības nesniegt informāciju tiem, kuri viņus ievēlēja. Bet, diemžēl, bieži vien tā tas ir, un tas ir vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, Ehm, bieži vien eh, darbs tiek uzticēts cilvēkiem, kas nav ievēlēti, un pēc tam mēs vēlamies garantēt kaut kādu drošību, kā mēs teikt. Bet, lai to izdarītu, ir zināmas atkāpes, izņēmumi no caurskatāmības, bet es uzskatu, ka ir jāatgriežas pie šī jautājuma. Šodien mēs vairs nevaram saglabāt slepenībā informāciju. Vēl jau vairāk pilsoņiem ir likumīgas prasības, un šodien mēs vairs nevaram slēpties aiz iegansta, ka informācija jāsaglabā slepenībā. Agrāk Eiropas Savienībā gandrīz viss bija slepens. Gandrīz arī komisāru vārdi, un tikai pamazām Eiropas Savienība kļuva atvērta tā, ka tika spērti svarīgi soļi 93. gadā, 98. Eh, gadā tika pieņemti lēmumi par caurskatāmību un zināmu lepnumu es varu konstatēt, ka mana valsts, Zviedrija, ir valsts ar vislielākajām publisko dokumentu caurskatāmības tradīcijām. Ir svarīgi, eh, lai mēs ievērotu arī to, kas lemts Turko lietā. Uh, Eh, kas tika pieņemts eh, pagājušajā vasarā, bet ceļš vēl jā, eh, priekšā ir garš, lai mēs nonāktu pie tā, ka caurskatāmība valdīs Eiropas Savienībā. Vēl jāpārvēr daudz šķēršļu, un šī iemesla dēļ jāatbalsta Kapato kunga ziņojums, kas ir sākums šajā garajā ceļā. Paldies! Paldies, Romanjolī kungs, uz vienu minūti. Es e, gribu teikt, ka es lielā mērā atbalstu mūsu kolēģi Kapato secinājumus, un citādi nevar būt, jo es, manuprāt, esmu vienīgais Itālijas parlamenta deputāts, kas centās publicēt katru gadu eh, noteiktā reģistrā savas deputāta darbības, norādot, eh, kur, kur un kad es esmu piedalījies un tos pasākumus, ko šeit ir kurš ir Itālijas pārstāvi eh, Eiropas parlamentā. Uh, Itālijas eh, presē, nu tas varbūt, mm, krit, kas varbūt kritizē kaut ko citu, tas varbūt neguva pietiekamu atbalsi, bet atsauksmes bija tādas, ka kā Itālijas parlamenta deputāti pārstāv Eiropas parlamentā darbojas. Ir jāpasvītro, cik lielā mērā parlamenta deputātu darbības, ja tās ir uh, veiksmīgi īstenotas, ir neatkarīgas no uh, citām varas iestādēm. Līdz ar to es aplaudēju Marko darbam un pilnībā atbalstu viņa priekšlikumus. Paldies! Paldies, Marines Kūkungs, divas minūtes. Mulțumesc, domnule. Paldies, priekšsādātāja kungs. Eiropas Savienība balstās uz caurskatāmības principu. Uz to ir atsauces pirmajā un sestajā līguma pantā un pamatiesību hartā. Eiropas Savienība vienmēr ir vēlējusies pieņemt lēmumus pēc iespējas caurskatāmāk un tā, lai tie būtu tuvi pilsoņiem. Ne tikai parlaments vēlas, lai ir tā eh, lēmumi tiktu publicēti. Pieeja dokumentiem tikai palielina pilsoņu uzticību Eiropas iestādēm, un pašlaik iedzīvotāju piekļuve dokumentiem ir diezgan laba, bet uh, Protams, 2001. Eh, gada sākotnēji pieņemtā regula ir jāatjauno. Tāpēc mēs lūdzām iesniegt priekšlikumu šī dokumenta pārskatīšanai, lai visi dokumenti, kas atrodas arhīvos, tiktu uh, padarīti pieejami e, publikai. Komisija atsaucās uz šo rekom rekomendāciju un 2008. gadā, un lēmuma pieņemšanas laikā pusēm bija e, atšķirīgi un reizēm pretrunīgi viedokļi, un tad mēs mēģinājām sarunās nonākt pie labākā iespējamā risinājuma. Pilsoņiem ir jātiek informētiem visā, visu laiku, jo šie lēmumi tiešā veidā ietekmē viņu dzīvi. Paldies! Paldies, Miko, viena minūte. Eriti tähtis on see praegu. Godātie kolēģi, demokrātijas pamatā ir pārskatāmība un pub dokumentu publiskošana. Tas ir īpaši svarīgs tagad, kad tojas Eiropas parlamenta vēlēšanas interneta programmu vienkāršošana var arī pārlie, pa, panākt to, ka iedzīvotāji daudz vairāk līdzdarbojas vēlēšanās. Ja mēs spēsim viņiem nu, piegādāt informāciju saprotamā valodā, vienkāršā veidā, tad mēs sasniegsim gan jaunos, gan vecos, un viņi visi būs ieinteresēti mūsu darbībā. Pamatoties uz konkrētiem meklējuma kritērijiem, iedzīvotājiem vajadzētu būt spējīgiem piekļūt visveida informācijai par to, kā viņi deputāti darbojas šeit. Papildus plenārsēžu pār, tran transmisijai vajadzētu parādīt arī delegāciju un komiteju darbu, tā lai pārliecinātos, ka ieejam tādu vispār vispār aptveroša, visaptveroša aina mūsu darbam. Tas pats attiec uz komisijas dokumentu reģistru ārkārtīgi svarīgi, lai iedzīvotāji varētu uzraudzīt šeit notiekošo un varētu gūt piekļuvi, nu, tādā vienā vienotā punktā visiem svarīgākajiem dokumentiem. Es atbalstu Kapāto kungu ziņojumu paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Harkins kundze vienu minūti. Paldies, priekšsādātājs. Gribētu pateikties savam kolēģim Marko Kapato par viņu ziņojumu. Tiešām svarīgi, ka šodien debatējam par šādiem jautājumiem Es gribētu runāt par pārskatāmību un, ca un caurspīdīgumu. Mums ir jāparāda savu darbību, un tas ir attiec uz visām iestādēm. Es piekrītu lielākajai darba, eh, daļai šai ziņojumā ar diviem izņēmumiem. Mums vajadzētu pārliecināties, ka tad, kad sniedzam informāciju par deputātu darbību, mums jāpārliecinās, ka šī, darbī, ka šī informācija ir visaptvaroša, nevis fragmentēta, jo citādi iznāk, ka cena būs liela, bet vērtības nekādas. Jo mūsu darbība tiešām ir ļoti plaša, un tas neskar tikai un vienīgi plenārsēžu un komiteju sēžu apmeklējums. Ir virkni deputāti, kas dodas daudz, kur un strādā daudz plašākā mērogā. Tāpēc tam šai ēnai vajadzētu būt visaptverošai. Daudz deputāti darbojas arī ārpus parlamentu, un tam visam jābūt redzamam. Gribētu komentēt Romaņoli kunga teikto. Viņš teica, ka viņa labais darbs netika atspoguļots plašiņas līdzekļos, bet, nu, jāsaka, tas uh, ir, tiek atspoguļots tikai tad, ja netiek darbs pa, ja atbilstīgi paveikts. Visbeidzot, par likumdošanas kapacitātes var tikai piekrist Kašmanu kungam, ka visiem pilsoņiem vajadzētu zināt par to, kā norisinās balsojums padomu padomē, jo citādi mēs izdaram lāču pakalpojumu un e, kļūdas, e, kļūdu gadījumā ļaujam paši sev vainot. Paldies! Tālāk Hans Peters Mārtens vienu minūtu. Meine Erfahrung ist vermutlich. Mana pieredze ir diezgan līdzīga. daudziem miljoniem eiropiešu. Komisārs Kundze, es šajā parlamentā sāku strādāt 99. gadā, darīju to ar lielu entuziasmu. Bet, nu, jāsaka, šis entuziasms pamazām saplaka. Es arī gribēju konstatēt, kā tad tiek pieņemt lēmumu, kas ko nosaka. Bet mēs jau neko nevaram izdarīt tajā brīdī, kad sečamies strādāt Eiropas Savienības labā, mums ir nepieciešams zināt, kur šie lēmumi tiek pieņemti un visi šie daudzie pasākumi pamatojas uz nodomu, nolūku neuzņemties atbildību un nenodrošināt skaidrību tajā brīdī, kad runājam par tiesību aktiem un likumdošanas procesu. Nu, es gribētu teikt, ka šī situācija ir jāizbeidz, ir jāiet tālāk nekā tas to, ne par to, kas ierosinās Kapatokunga ziņojumā. Un es domāju, tā mēs gūsim panākumus un varēsim par tiem priecāties pēc desmit gadiem. Paldies! Tālāk, Koeljo kungs uz divām minūtēm. Um. Paldies, priekšsādātāja kungs, komisāris kundze, kolēģi. Caurskatāmības princips spēlē būtisku lomu Eiropas Savienībā. Tas ir saistīts ar mūsu demokrātisko sabiedrību, un tas ļauj pilsoņiem piedalīties lēmuma pieņemšanā, un tas padara mūsu rīcību leģitīmu. Līdz ar to es esmu par šo principu saskaņā ar kuru dokumentu publicēšanai jātiek garantētai. Tas attiecas citas starpā uz dokumentiem, kas tiek uzskatīti par būtiskiem un kur ir nepieciešama sadarbība starp iestādēm. Piemēram, Reizumis ir kritizēta padome, ka tā nu, liec pieeju zināmiem būtiskiem dokumentiem. Un es ļoti uzmanīgi sekoju turko lietai, ir ļoti svarīgi, lai tiktu pieņemti lēmumi, kas ir adekvāti šajā jomā. Bet es nezinu, vai mēs nonāksim pie tā, lai sniegtu atbildi uz visiem jautājumiem, kas tiek uzdoti. Protams, ir jāievēro tiesiskais pamats, saskaņā ar kuru mēs strādājam, Un man šķiet, ka referents iet stipri tālāk eh, nekā tas, ko mēs varam darīt, balstoties uz šo tiesisko pamatu. Kopienas tiesa pati turko, spriedumā turko lietā norāda, ka nepieciešams ņemt vērā risku, kas saistīts ar zināmu lietu publicēšanu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi rīkoties līdzsvarotā veidā Eiropas Savienībā. Paldies, Gerita Lūdzu tagad. Priekšstādātāja kungs, gribētu pasvītrot to apstākli, ka, ja sākumā Kapato kungs tika atbalstīts no daudzu uh, kolēģu puses. Tālāk tika iesniegti 18 grozījumi, kas negot sākotnējo kolēģu atbalstu. Bet vairāk caurskatāmības mūsu darbā ir svarīgi, lai mēs uh, iegūtu pilsoņu uzticību. Es domāju, ka Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē kur ir atrodama informācija par katru deputātu. Būtu labi, ja tiktu norādīts, kādus grozījumus šis deputāts ir iesniedzis komitejās. Tādā veidā pilsoņi varētu redzēt, kāds ir attiecīgā deputāta ieguldījums lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā. Ne tikai uzstāšanās plenārsēdēs un tam līdzīgi citām iestādēm vajadzētu padarīt e, publiskas savas debates, e, padomē vajadzētu demonstrēt caurskatāmību vēl pirms Lisabonas līguma. Paldies! Paldies! Tagad mūsu kolēģi Tomaševska, lūdzu. <clears throat> Dziękuję. Panie Przewodniczący. Liels paldies priekšādātāji. Pilsoņiem ir zināmas tiesības, un vienas no šīm tiesībām ir saistītas ar informācijas saņemšanu, Eh, informācijas saņemšanu par to, kas tad norisinās šai namā un šajās iestādēs. Tas īpaši attiecas tieši, tiešām, kā jau teicu, uz Eiropas Savienības iestādēm. Eh, ir dokumenti, kam ļoti grūti piekļūt. Un kad informācija tiek publicēta uh, tīmekļa vietnē stāva, to vajadzētu prezentēt lietotājiem draudzīgā veidā. Jo ne, ne jau viss Eiropas Savienībā prot izmantot internetu, ir cilvēki, kas, piemēram, eh, cieš no šīs digitālās plaisas. Ir jau un vienīgais veids, kā viņi saņem informāciju, ir doties uz publiskajām bibliotekām. Un tur arī jānodrošina attiecīgi piekļūt dokumentiem, tāpēc es domāju, ka dokumentiem būtu jākļūst ne tikai dažiem veiksmīgiem iedzīvotājiem, bet gan visiem. Paldies priekšsādātājs saka, un tālāk Fed, Sedešuls kundē vārds. Paldies priekšsādātājs kundze. Priekšsādātājs kungs. Caurskatāmība ir pieredzējusi būtisku evolūciju Eiropas Savienībā. Es domāju, tam nevar nepiekrist. Kopš 1049. regulas piemērošanas kopš tīmekļu vietņu izveidošanas pēdējos gados mēs esam e, redzējuši ļoti interesantu darbību no komisijas puses. Nevienmēr tas ir bijis vienkārši, bet mūsu sadarbība pēdējo gadu laikā, manuprāt, bijusi ļoti laba. Un, manuprāt, jāpasaka e, tas, ka komisija reizēm arī kaut ko labu dara. Protams, ir tiesa, kā jau atzīmēja Alvaro kungs, ir likumdošanas akti un motivācija, kas nevienmēr ir publiski pieejami. Bet ir svarīgi, lai mēs zinātu, kas notiek, ko dara. Es, es nedomāju, ka ir jāparāda kas, to, kas notiek katru, katru dienu, bet Eh, tas varbūt nebūtu adekvāti, bet ir nepieciešams sniegt adekvātu informāciju. Es atbalstu eh, to, ko piedāvā Kapato kungs, ja tas neizlaiž papildus birokrātiju. Eh, paldies, Lagaiska kungs. Lielas paldies priekšsādātāji. Domāju, ka izējas punktam būtu jābūt faktam, ka mēs dzīvojam valstīs, kurās valda tiesiskums Un šādās valstīs pilsoņiem ir neapstrīdams tiesības uz pārskatāmību un atklātību. Tas savukārt nozīmē, ka likumdošanas projektiem, tiesību aktu projektiem jābūt pieejamiem sabiedrības acīm. Un padomas gadījumā tā tas nav. Šie dokumenti netiek publicēti, tie tiek turēti slepenībā, turēti prom no sabiedrības. Bet jāsaka, ka sabiedrībai nepieciešams šāds vienots portāls, tā lai tā varētu piekļūt dažādu veidu iestāžu atsevišķiem dokumentiem. Tas būtu vislabākais veids, kā rīkoties, jo, jāsaka, citām iestādēm tiešām ir tendence rīkoties paslapeni. Bet eh, sabiedrībai šai pieeja, pieeja ir jānodrošina. Paldies tālāk, Dāls Kunz, paldies priekšsēdētāji! Es uzmanīgi klausījos to, ko tajā, ko teica referents. Nu, redziet, ir divas kategorijas. Šeit ir piekļuva informācijai par Eiropas Savienības likumdošanas darbu un piekļuva dokumentiem, kas ir ārpus likumdošanas joms. E, runājot par iepriekšējo, es domāju, ka te jādomā par aktīvu pārskatāmību. Un savukārt, jāsaka, ir ļoti reti, kad ir tādas slepenas sēdes padomas eh, telpās, bet mēs jau, mums tomēr mums ir jāzina, kā tad ministri balso, viņus jācauc pie atbildību, tā lai beigtos šī te vainosim Brisele kultūra. Turklāt es gribētu nodrošināt vieglu piekļuvu arī tam, kādā veidā, kādā ap, deputāta apmeklē sēdes, visos līmeņos, jo gal galā pilsoņi mūs ievēlē, mēs veiktu savu darbu, un viņiem ir jāspēj mūs saukt pie atbildības. Un no otrām pusēm es gribētu teikt, ka visu Eiropas eh, politiskā politisko partiju sanāksmēm eh, nevajadzētu kļūt par atklātām sēdēm. Tādā gadījumā darba kārtība vairs nevarētu veikt atbilstīgi. Mēs darām godīgu darbu šeit kā politiķi, un mums jāuzstāj uz šīs, šī amata cieņu. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Fatuco kungs. Sono assolutamente certo. Priekšsēdētāj kungs, esmu pilnīgi pārliecināts, ka Kapato kungu sagatavotais ziņojums nespēja nekādā veidā kaitēt uh, e, ierēģņu tiesībām, kas šobrīd šķiet ļoti nobažījušies par konfidencialitāti, privātumu un atsevišķu situāciju paturēšanu slepenībā, prom no sabiedrības acīm. Un tieši tāpēc mums vajadzētu atbalstīt viņa ziņojumu, jo šāds bāzes nav pamatots. Nu, ir lietas, kam nevajadzētu būt uh, tik atklātā. Bet kolēģi šeit pauda bažas arī par to, ka, piemēram, reizēm šī atklātība var nonākt tādā ekstrēmā galējībā. Uh, un tiešām varētu jau tikt uzskatīt par privātu informāciju. Nu, piemēram, ierēdnis, kas vēlētos konstatēt, ko mēs kā pilsoņi darām savā dzīvē. Mēs esam pilnīgi sabiedrības acu priekšā, un dienestiem vajadzētu būt iespējīgiem kontrolēt mūsu darbības. Bet, ja tas attiecas tālāk jau uz telefonu sarunu noklausīšanos, jāsaka, tad tas iet tālāk. Nu, piemēram, tajā brīdī, kad deputāti runājas pa telefonu ar savas ģimenes locekļiem. Es domāju, ka nevajadzētu šeit radīt kaut kādu veidu demagoģiju jādomā par to, kāpēc pieņemam šo tiesību aktu un kāpēc to izstrādājam. Un tiešām jādomā par sabiedrības tiesībām. Tālāk Šikerskī kungs. Lielas paldies! Paldies priekšādātāja kungs! Pārskatāmība un atklātība ir koncepcijas, kam vajadzētu būt eh, centrālajā vietā eh, Eiropas Savienībā un arī šīm iestādēm. Es domāju, ka tādā gadījumā iedzīvotājiem ārpus uh, iestādēm, vienkāršiem iedzīvotājiem būtu daudz vienkāršāk izprast Eiropas Savienību un tam, kas norisinās šeit. Domāju, ka pastāv šobrīd krīze, uzticēšanās krīze un domāju, ka šis jautājums būtu jālabo. Iestādēs šorīt tiešām uz, iest, nav uzticēšanās iedzīvotāji tā neuzticās, par to liecina referendumi Francijā, Nīderlandē, nu un, protams, arī Īrijā. Un domāju, ka mums iestādēm vajadzētu uh, nodrošināt sabied, pieņemšanu no sabiedrības puses, no patērētāja puses, un iespējams nodrošināt arī viņu atbalstu mūsu darbībai. Lēmumiem, ko pieņemam viņu vārdā. Domāju, ka Eiropas parlamentam šai ziņā ir nozīmīga loma spēlējam, jo mēs esam tie, kas ir tautas vēlēti pārstāvi, uh, Un e, mums ir jārīkojas savu vēlētāju vārdā. Paldies, un tālāk e, komisārai Valsrēms kundzei vārds. Much, paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Liels paldies par debatēm. Manuprāt, tās ir ļoti grūti summēt, izdarīt kopsavilkumu, bet ja man tas būtu jādara, tas atkārtošu kādu deputātu vārdus, kurš teica, ka tas būs tāds pamatīgs demokrātijas pamatelements. Uh, Es gribētu skatīties uz to no pilsoņu viedokļa. Pilsoņiem ir tiesības zināt, kas notiek. Tiesības uz informāciju, uz piekļuvu dokumentiem, viņiem ir tiesības būt informētiem un pieņemt informētu lēmumu. Mums visiem šis būs ļoti svarīgs gads, jo 7. jūnijā Eiropas pilsoņi piedalīsies vēlēšanās. protams, ir ļoti būtiski, lai viņiem būtu visa informācija. Mēs joprojām nesam vēsturisko nastu, vēsturiskās atšķirības starp dažādām kultūrām, kam ir jābūt publiski pieejamam, kam nē. Manuprāt, tas mums joprojām sagādā diezgan liels grūtības. Valstī, no kuras nāku es, mums ir ļoti senas atvērtības tradīcijas, dokumenti ir pieejami. Citās dalību valstīs tas ir bijis savādāk. Daudz kas ir uh, turēts noslēpumā un izņēmuma gadījumā kaut kas tiek padarīts pieejams iedzīvotājiem. Es domāju, ka mums ir jāmēģina atrisināt šī situācija. Manuprāt, ziņojums ir parādījis arī visas saiknes starp dažādiem šiem jautājumiem. Uh, Mums jāskatās uz tiem no politiskā viedokļa. Un atkal jāatkārto, ka Lisabonas līgums paplašinātu iedzīvotāju iespējas saņemt piekļuvu dokumentiem, un tad vairs nebūs jāvaino neviens. Jāmeklē grēksāši. Kašman kungs un citi deputāti pieminēja to, ka bieži vien Eiropas iestādes ir kā uh, grēkāži. Vajadzētu no šīs situācijas izbēgt, tas mums visiem ir svarīgi. Ceru, jūs saprotat, ka varat rēķināties ar mani. Es ikdienā cīnīšos par to, lai Eiropas komisija uzlabo iedzīvotājiem pieejamo dokumentu klāstu. Mēģināsim darīt, ko vien varam attiecībā uz dažādām saiknēm, uz reģistriem, ka pato kungs to ir skaidri norādījis, kurās jomās mēs varētu to darīt. Domāju, tiešām jums jāturpina izdarīt spiediens uz komisiju, taču šī vēlma attiec arī uz Eiropas parlamentu. Arī jūs varētu uzlabot atklātību un caurskatāmību. Nav šaubu ka tādējādi mēs visi stiprināsim demokrātiju Eiropā. Mēs eh, vēl varam pagūt, izdarīt daļu no šī darba, gatavojoties vēlēšanām, kas būs mums visiem liels pārbaudījums. Lielas paldies par šīm debatēm. Ļoti drīz atgriezīsimies vēlreiz pie šī jautājuma. Nu, paldies, un vārds tagad referentam, Kapāto kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos Eh, komisārs kundzei. Viena lieta, ko es nepateicu agrāk, un ko es tagad pateikšu, ir tas, ka ziņojumā ir atzīts, ka jā, ir notikuši uzlabojumi, ir bijusi pozitīva reakcija, pozitīva atbilde, eh, kad ir izteikti lūgumi eh, piekļuvēja dokumentiem. Referents centās uzsvērt, ka nepieciešams mainīt šo ierasto darba kārtību, jo informācija jāveido, jāsastāda tādā veidā, lai to varētu tālāk nodot sabiedrībai. Es nebūtu nesaka, ka mums ir nepieciešams veidot milzīgu birokrātisku aparātu, lai publicētu pilnīgi visu, lai publiskotu, bet uh, būtu nepieciešams, lai šāda iespēja pastāvētu. Lai informācija nebūtu vienkārši kaut kur, tad, ja kāds to meklē, ir nepieciešams atvērts durvis uz informāciju un tās izplatīšanu. Un par to jādomā jau informācijas izstrādāšanas laikā. Protams, pastāv arī konfidenciālitātes apsvērumi Doils kundze, Ferēras kundze un citi par to runāja. Runāja, piemēram, par politisko do, grupu, iekšējiem darba dokumentiem. Es vienkārši gribēju teikt, ka informācijai jābūt pieejamai uh, vieglāk un to jāsagatavo tādā veidā, lai tā būtu arī labāk uh, publicējama. Protams, politiskās partijas var tikties aiz slēgtām durvīm un es tagad uh, negribu. Uh, šeit izvērst kaut kādas ekstrēmas e, nostājas un prasības šajā konkrētajā jomā. Herēro kungs runāja e, par e, apmeklētību, par vēlēšanas rezultātu reģistriem. Komitejām ir attiecīgi dokumentu reģistri, un, ja, ja jūs parūkties dziļāk, tad jūs varat iegūt visu kopējo ainu, izmantojot komiteju darba dokumentus. Es uh, itāļu presē esmu redzējis diezgan uh, daudz publikācijas, uh, kur ir rakstīts, ka es, piemēram, vismazāk apmeklēju parlamenta sēdes un piedalos tajā darbā. Ja tādā veidā tiek atspoguļota selektīva informācija, tad jūs redzat, ka aina galīgi neveidojas pareizi. Informācija Un informācijas sistēmas jāveido tādā veidā, lai informācija kaut ko izteiktu, tā kaut ko nozīmē tiem, kas informāciju izmanto. Es, eh, protams, nesaku, ka eh, apmeklētība nosaka, vai deputāts ir labs deputāts vai nē, bet, kā es teicu, ir jānodrošina jāpanāk tas, lai informācija nepalikt kaut kur pusceļā vai būtu pa pusē vai nepilnīgi pieejama. Un, ja informācijas nav un ja informācijas nav saulēcīga, tad uh, ir iespējams veikt šādu selektīvu informācijas izmantošanu un citēšanu, un uh, to var izmantot kā pierādījumu kādos konkrētos gadījumos. Es uh, ceru, ka mēs nesaņemsim šeit kādas pēdējās minūtes pārsteigums attiecībā uz šo ziņojumu, un tas tiks apsvērts esošajā formā. Paldies! Paldies, ka pato kungam! Mēs ceram, ka jūs tiksies atkārtot ievēlēts. Mēs slēdzam debatas un balsošana par šo dokumentu būs rīt. Paldies. Un nākošais tagad ir Aleksandra Grāfa Lamsdarbs ziņojums par publisko iepirkumu procedūru drošības un aizsardzības jomā. Referenta kungam vārds četras minūtes. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi.